Io sarei pronto a iniziare. Buonasera a tutti, benvenuti. Sveicināti visiem. Diemžēl daži kolēģi vēl nav klāt. Thank you to take the floor. Th thank you, Chairman. Um, on this rare occasion. Priekšsēdētājs šajā retajā gadījumā esmu pulksten trijos un uz turpmāko, lai gribētu ieteikt lai pirmdien trijos netiktu nolikts eh, balsojums, jo visādi var gadīties, daudzi nevar e, būt klāt. Es esmu šeit tāpēc, ka vakar jau atbraucu Briselē, pretējā gadījumā es arī nebūtu šo balsojumu laikā, tāpēc turpmāk vai sekretariāts varētu neplānot pirmdienā vispār balsojumu, bet paredzēt to otrdienā. Paldies, paldies Marianam! Tik tiešām tā arī ir. Bet tu zini, ka mums ir problēmas komitejā un ka mums vajadzēja to ieplānot šoreiz tā, kā tas ir saplānots. Man šķiet, ka tautīnieku deputāti ir klāt. un mēs varam sākt darbu. Gaidot kolēģus, kuri vēl ieradīsies. Darba kārtību mēs pieņemam, ja iebildumi nav šīm abām dienām. Trasmesso in web stream e che la traduzione simultanea è disponibile in 19 lingue. Allora, intanto eh, io direi di iniziare col punto 3, Ulrich è qui. Un, eh, es uzreiz gribētu aicināt jūs ķerties pie trešā punkta, kur ir runa par pārtiks krīzes krāpšanu, pārtiks uh, aprits jomotās kontroli. Jūs zināt, ka tas ir dokuments, pie kur ir strādājis kolēģi Ulrika Radusta. 4. novembrī mēs skatījām Rodustas e, ziņojuma projektu, iniciatīvu ziņojumu par pārtiks krīzi un krāpšanu e, pārtiks aprits jomā. NV komitejā e, to skata pēc būtības. Lēmums tika pieņemts pēc zirgaļas skandāla. Un Ziņojumā tiek pieprasīti pasākumi, lai varētu uzlabot um, pārtiks produktu izsekojamību, nodrošinātu patērētāju uh, tiesības, kā arī higienas noteikumu visā ražošanas ķēdes garumā. Ir iesniegt 73 grozījumi šajā ziņojumā. Ulrike, vai jūs gribat izteikties. Paldies, man nav pārāk daudz sakāmā. Es gribu pateikties visiem, kuri iesniedz grozījumus. Es um, atvainojos, ka nevarēju piesaistīt ēnu referenci, jo vienkārši nebija tam laika. Bet visas politiskās grupas E, sadarbojās ļoti konstruktīvi ar mums. Paldies no viss sirds, un es gribētu pievienoties kolēģi sacītajam par pirmdienas balsojumu. Tas nav visai ērti. Diemžēl mūs spiež Envi komitejas kalendārs, kuri gaida mūsu šodienas balsojuma rezultātu. Lūk tāpēc rezultāts ir tāds, bet visi, kas strādāja pie šī jautājuma, tik tiešām aizmirst partiju robežu, lai rastu veiksmīgus risinājumus. Paldies, paldies Ulrike! Un tagad mēs varētu sākt balsojumu. Vai visi ir atkārtuši savas balsošanas kārtas, visi esam gatavi, labi, tādā gadījumā. Sākam ar pirmo grozījumu. Pirmais grozījums pār. Cēliet rokas pret. Atturas. Pieņemts. Otrais grozījums. Pār pret atturas pieņemts. Kompromis grozījums 3 pār pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromis grozījums par pret atturas pieņemts. Un pārējām pie 71. smita grozījuma pār priekšsēdētājs saka, mēs visi esam mazliet nomaldījušies, balsosim elektroniski. 71. grozījums. Sākam balsot. Chiusa la votazione, avete votato tutti? Beidzam balsot, visi ir nobalsojuši. Ņemsim vērā, kam nav balsošanas kārtītes, tas ir Giovanni Lavija. Pieņemts. Septītais grozījums par pret atturas pieņemts. Nikolsona grozījums par pret atturas noraidīts. Desmitais grozījums par pret atturas noraidīts. 11. Nikolsona grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 12. Nikolēsku par, pret, atturas, pieņemts. 14. par, pret, atturas, pieņemts. 15. par,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 23 par, pret, atturas, noraidīts. 24 par, pret, atturas, noraidīts. 25 par, pret, atturas, noraidīts. 26 par, pret, atturas, noraidīts. Pārējām pie 33. tagads par pret atturas pieņemts. 38. līdz 48. lūling un pārējie par. 38 līdz 46 par. Pret izskatās pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski. No 38 līdz 46 sākam balsot. Jūsā. Beidzam balsot. Pieņemts. 47. Par, pret, atturas, noraidīts. 48 līdz 50 blokā par pret atturas noraidīts. 52. par Piecdesmit devītais pārlabo priekšsēdētājs par pret Man tikko sekretariāts ziņo, ka mēs esam pārlekuši dažiem grozījumiem. Un jāatgriežās pie 52. Tātad 52. par pret. Balsosim elektroniski. 52. grozījums. Sākam balsot. Jā, votacione aperta. Votacione chiusa. Beidzam balsot. Izskatās, ka ir pieņemts. Ir pieņemts. Tālāk. 53. par. Pret. Izskatās pieņemts. Gribat pārbaudīt? Pieņemts. 55 Reimers, chi a favore? 55 par. Pret atturas noraidīts. 59. 59. Pār. Nikolsona grozījums. Pret. Izskatās pieņemts. Vajag pārbaudīt. Jā, pārbaudīsim. Sākam balsot 59. Dovrebbe essere approvato. Votazione chiusa. Izskatās, ka būs pieņemts, beidzam balsot, ir pieņemts. 63. Reimers grozījums par pret apturas noraidīts. 64. Kāds lūdz pārbaudīt? 63. pārbaudam 63. elektroniski Reimersas grozījums. Balsojam. Majority, can... Izskatās noraidīts, bet pārbaudām. Beidzam balsot. Tik tiešām noraidīts. 64. Sākam balsot.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 Gribat pārbaudīt? Pārbaudām 67. smita grozījums. Balsojam. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Pieņemts. 68. Par? Pret? Izskatās, ka ir noraidīts. 63. Par pret atturas noraidīts. Un pārējām pie gala balsojumu elektroniski. Sākam balsot. Nē, jūsā. Beidzam balsot. Pieņemts. Ulrike, apsveicam. Un mēs varam visu tagad steidzīgi sūtīt uz NV komiteju, lai viņi ņemtu mūsu atzinumu vērā. Paldies! Un pārējiem tagad pie 4. darba kārtības punkta, kas ir atzinums par pasākumiem saistībā ar likumdošanas pilnvaru deleģēšanu un dalību valstu kontrolas mehānismiem, kuri attiecas uz komisijas īstenošanas pilnvaru piemērošanu. Kā jau es sacīju, pagājušajā nedēļā Strasbūrā plenārsēdes debatēs deleģētie un ieviešanas akti, kas ir saistīti, var būt ļoti būtiski un, ņemot vērā to visu, liksim uz balsojumu atzinumu, ka, kur atbildīgā komiteja ir jūri un strādā pie šī jautājuma. Ir iesniegts tikai viens grozījums, un ja es eh, nemaldos, eh, mēs varam eh, to atkārtot. Lūlingas kundze izteicās par to pagājušās nedēļas plenārsēdē. Un es lieku tagad uz balsojumu Lūlingas grozījumu par pretsaturas pieņemts. Galīgais balsojums par pārskatīto atzinumu pret. Jūs gribat e, elektroniski balsosim, elektroniski sākam visu no sākuma. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 24 balsīm ir vēl viens balsojums. Tas ir piektais darbkārtības punkts, kas ir saprašanās memorands, kas ir pārskatīts. Mēs esam šo jautājumu jau apsprieduši. Un tas attiecas uz uh, lielopgaļas importu, kas iekūdo dzīvniekiem, kuriem nav izveidināti daži augšanu veicinoši hormoni. Jautājums ir steidzams, jo pēc būtības atbildīgā komiteja ir INTA, kas liks šo jautājumu uz balsojumu 27. Mums ir atzinums, kur es pats esmu referents, par INTA atzinumu pār saprašanās memorandu ar savienotajām valstīm, ņemot vērā to, kā šeit ir runa par starptautisku vienošanos, tas tiek pakļauts parlamenta piekrišanas procedūrai, tas nozīmē, ka mēs nevaram iesniegt grozījumus. Mēs varam tikai pieņemt vai noraidīt. Tā tad viens pats balsojums. Bovē kungs gribēja izteikties, vicepriekšsēdētājs. Man tikai viens jautājums turpina Žozē Bovē. Es nesaprotu, kāpēc. Balsojumā tiek iekļauta uh, pārskatīšanas doma ik pa pusgadam. Kāpēc mēs neparedzam tādu procesu, kur šī pārskatīšana notiek reizi gadā, un kāpēc tiek šāds, eh, tā, šāds process virzīts pārskatīšanai ik pa pusgadam? Es gribētu zināt, kas to attaisno pirms es balsoju. Eh, È un, è un fatto procedurale, José, come mi spieghi. Šeit ir runa par procedūras jautājumu, kā to izskaidroja sekretariāts. Ja mēs nebalsotu, šī pusgada procedūra atkristu. Tas dod iespēju šo procedūru mums paturēt. Tā, tā, tā ir nepieciešamība, lai varētu eh, respektēt mūsu veicamo pārbaudi. Vai es pareizi sapratu tevis sacīto? Jā, tādā gadījumā, ja iebildumu nav, tad liekam uz balsojumu. Luīš, vai vēl, vēl kāds grib izteikties? Žozē Bovē. Domāju, ka mums šeit ir problēma turpināt procesu un pieņemt otro eh, etapu, lai pāriet pie trešā, lai šis pasākums tiktu iz, eh, varētu tikt uzsāts eh, piekrītu, tas ir tāpēc, ka mēs esam pabeiguši 12 gadu ilgu cīniņu, tās ir galasarunas. Ar to nav nekāda problēma. Savukārt es nevaru saprast, kāpēc tiek šis pusgada jēdziens, kurš neatbilst un kurš Savienotām valstīm dos iespēju koriģēt savu importu un izdarīt vēl lielāku spiedienu uz uh, importu brīdī, kad notiek sarunas par brīvās tirzniecības nolīgumu. Es negribētu, lai tiktu mūsu ekonomiskajiem partneriem sniegtas papildus dāvanas. Thank you. Allora, io, eh, è una, mi, mi confermano che è una procedura. Man apstiprina, Žozē, ka šī ir pavisam ierasta procedūra. Bez šī balsojuma atkristu parlamentiesības e uz šo pusgadu pārbaudi. Turklāt diskusijas nav notikušas, un ja tu gribi detalizēt to skatīt, mēs to varam darīt likumdošanas eh, birojā, vai ir viedokļi pret. Elektroniskais balsojums, tātad sākam balsot, sākam balsot elektroniski. Capisco la sua domanda perché non credo che dove ci sono questi sei mesi è tutto. Votazione chiusa. Beidzam balsot. Grazie. Bene, approvato. Passiamo avanti. Pieņemts. Varam turpināt. Bet tagad mēs pārējām pie temata, kas prasīs laiku un pārdomas. Referenti ir mūsu vice priekšsēdētāja Mārita Polsena. Un mēs sāksim uzklausīšanu par dzīvnieku veselību. Mums būs iespējams šajā sakarā tikties ar ekspertiem, uzklausīt ekspertus, bet vispirms došu mūsu referentu Polsenu izklāstīt viedokli. Paldies, priekšsēdētāji! Komisjonens förslag om en europeisk djur. Ko, Eiropas komisijas priekšlikums par dzīvnieku veselību, lai nomainātu ap 40 likumdošanas aktu šajā jomā, kuru vidū visvecākie ir pieņemti 64. gadā jau, un mērķis šajā gadījumā ir izveidot skaidru, caurskatāmu, atvērtu regulējumu, kas dot iespēju taisnīgā veidā pārdalīt atbildības un mērķus attiecībā uz kontroli, uzraudzību, aizsardzību pret dzīvnieku slimībām. Eiropas komisijas priekšlikums ir būtisks, tā skaitā cilvēku veselībai, jo aptuveni 70% patoloģija ir kopīgas gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem, un šeit nav runa par likumu par dzīvnieku veselību, bet par aizsardzības likumu pret eh, infekcijām. Ir runa par to, ka mēs šeit veicam profilaktisko darbu un cīnāmies pret patoloģijām, kas varētu tikt nodotas no dzīvnieku uz cilvēku. Eiropas likums, kurš ņemtu vērā atbildību apmācīšanu ir būtisks um, lauksaimniekiem, un parlaments tādu ir pieprasījis vairāk kārtīgi. Tomēr tas krietni atšķirs no šobrīd komisijas piedāvātā. Tas nenozīmētu, ka dzīvnieku veselībā nav būtiski šajā priekšlikumā, pilnīgi otrādi. Mēs redzam skaidri saikni starp uh, dzīvnieku eh, labturību un dzīvnieku veselību un arī cilvēku veselību. Bet šeit ir runa par globālu kopīgu skatījumu viena veselība, kas ir pieminēta šī prie, likumdošanas priekšlikuma desmitajā pantā. Ir būtiski, ka jaunais uh, priekšlikums ņem to, to vērā, un mēs skaidri redzētu saikni starp dzīvnieku labturību un dzīvnieku veselību. Tas ir jāpasvītro. Otrs būtisks punkts šeit ir jautājums par dzīvniekiem, kuriem nav īpašnieka. Šie dzīvnieki arī var būt infekciozi un attiecīgajos gadījumos atbildīgiem struktūrām ir jāveic pasākumi un jāizteno savu atbildību. Un tad, kad mēs runājam par dzīvniekiem bez īpašnieka, mēs runājam par savvaļas dzīvniekiem. Tā tad šeit ir runa par to, ka ar šiem deleģētajiem un izpildu aktiem varētu deleģēt priekšlikumu saturu. Šajos priekšlikumos ir aptuveni 600 komitoloģijas procedūru. Un salīdzinot ar esošo situāciju, mēs redzam uzlabošanos. Mēs redzam vienkāršošanu, bet vajadzētu vēl samazināt e, deleģēto un izpildāktu skaitu. Jo šeit komisijai būtu vēl vairāk pilnvaru nekā šobrīd. Ir steidzam jāgroza regula, piemēram, ja ir kāds slimības perēklis vai ja kāda jauna patoloģija parādās tad nav iespējas gaidīt, lai parlaments un padome balsotu par šo ļoti tehnisko regulējumu. Taču mums ir jāatrod līdzsvars starp no vienas puses elastīgumu un otras puses paredzamību. Regulas tekstam ir jāietver principi un būtiskās vadlīnijas šajā sakarā. Un detaļas pēc tam varētu tikt papildinātas no ekspertu puses un no komisijas puses vēlāk. Tāds un tikai tāds, ja komisijas lēmums balstās uz vislabākajām zināšanām šajā jomā un ir ārkārtīgi būtiski ņemt vērā to, kā norādīts priekšlikuma 13. apsvērumā, ka jāņem vērā Eiropas dzīvnieku uh, drošuma aģentūras atzinumi. Man šķiet, ka šeit varētu nopirkt kaķi maisā, jo grūti iedomāties, kā izskatīsies visi šie noteikumi kopā. Un tāpēc komisijai pats vēlākais 19. gada 31. decembrī būs jāiesniedz parlamentam un padomēji ziņojums. Komisijas ziņojumā būs jāskata iegūtās pieredzes, piemērojot esošo regulu, kā arī papildus tiesiskie akti. Un tādā gadījumā tie ir jābūt jāsagatavo attiecīgi priekšlikumu papildus. Otrs jautājums ir rezistence pret antibiotikām. Priekšlikumā ir iekļauts pasākums piedāvāt efektīvus pasākumus, lai iznīcinātu atsevišķas slimības, kas ir visnotaļ apsveicami tomēr. Vislielākās izmaksas uzņēmumiem un lauksaimniekiem ir saistīts ar endēmiskajām patoloģijām, kuras šajā priekšlikumā nebūs uzskaitītas. Un Konkrēti tās ir slimības, pret kurām mēs cīnāmies ar antibiotikām. Kas ir pilnībā saistīts ar rezistences pret antibiotikām problēmu. Tāpēc esošajā regulā ir jāparedz pienākumi īstenot proaktīvus eh, preventīvos pasākumus, lai uzraudzītu un kontrolētu šīs te uzskaitītās slimības, pat ja tam ir jānotiek dalībvalstu līmenī. Un pēdējais bērzes punkts, kas ir visai nopietnas. Brīvais tirgus, jā, bet brīvā nodošana no brīvais tirgus Eiropas Savienībā ir ārkārtīgi būtisks Eiropas ekonomikai, un neviens nevēlas atgriezties laikos, uh, kad notika robežkontrolas. Atsevišķas dalībvalstis un reģioni gūst vairāk panākumu nekā cita cīņā pret eh, slimībām un atsevišķu epizotiju iznīdēšanām. Ir jāatrod zināms līdzsvars. Aizsardzības pasākumiem ir jābūt iespējamiem, bet gadīju, tikai gadījumos, ka tie balstās uz stingriem zinātniskiem pamatiem, un ja tie nav pieņemti kādu ekonomisku apsvērumu dēļ. Mēs gribam brīvu tirgu, bet ne brīvu slimību izplatīšanos. Paldies! Grazie alla nostra viceprezidente Polson per la presentazione. Liels paldies Palsenes kundzei par viņas ziņojumu un turpmākā programma. Tātad es došu vārdu cilvēkiem, kas vēlas izteikties, un pēc tam dosim vārdu Sanko ģenerāldirektora pārstāvim. Un tālāk sekos mūsu ekspertu prezentācijas, un tāpēc es viņus lūkšu visus ieņemt vietas šeit priekšā. Tātad profesors no Zviedrijas lauksaimniecības zinātnes universitātes, tāpat arī doktors Valentīns Almansa Delāra kungs, lūdzu. Agnū kungs ir lūdzu vārdu. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, pārsteidz, ka man jāsakās pirmajam, bet daži aspekti, eh, ar kuriem vēlos rēģēt uz Pausenes kundas teikto. Viņa teica, ka neviens nevēlas atgriezties pie robežu kontrols, bet nu ir jau kādi, kas vēlas, laikam. Un šeit es tieši domāju par trakumsērgu. Mēs apvienotajā karalistē šo slimību neesam novērojuši ļoti daudzus gadus, bet šobrīd no Austrum Eiropas puses, tā nāk mūsu virzienā. Un tas ir ļoti nepatīkam, ļoti e, nepatīkama slimība attiecībā uz suņiem un, protams, arī cilvēkiem. Un es gribētu pārliecināties, ka neviens nevēlas ne, nelikumīgi šādu slimu sunu ievest mūsu valstī. Un kā vienmēr, uh, Nu, es tā vispārīgi varbūt izsakos. Bet uh, otra lieta ir cūku mērs. Uh, Žāka Bovēkungs jau ir aizgājis. Šī arī dzen ir slimība, kas no Āzijas puses uh, dodas rietumu virzienā. Mūsu valstī esam izstrādājuši ārstniecības programmu, uh, to izdarīja mūsu zinātnieki. Tāpat laikā mums bija jāizmanto ģenētiskās tehnoloģijas, lai to izdarītu, un šobrīd nav atļauts turpināt uh, šo te uh, attīstību, jo ir šis te zaļais tā saucamais lobijs Eiropas Savienībā, un es vēlētos kādu reakciju uz šo lietu. Paldies. Lielas paldies Agnū kungam. Jēglers kundze un pēc tam Smita kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Ļaujiet man no sākuma pateikties Palsenes kundzei par viņas ieguldīto darbu ziņojumu sagatavošanā ļoti īsā laikā. Viņi ir tiešām strādājis ar ļoti plašu jautājumu loku, jā, jāņem vērā, ka šeit ir runa par ļoti daudziem aspektiem. To ir grūti pat aptvērt, bet notika, jāsaka, arī ļoti laba sadarbība ar kolēģiem. Tiešām apsveicam viņu ar padarīto. Jāsver. Un jā, atbalstu arī e, visu, ko viņa teica. Protams, ļoti gaidu arī šodienas turpmāko uzklausīšanu. E, varbūt mēs varēsim vēl papildināt šo komitejas ziņojumu. Ņemot vērā, ka te runa ir par dzīvnieku veselību, e, nevis aizsardzību kā tādu, tad mums būtu skaidri jānošķir šie divi uh, aspekti - veselība, dzīvnieku veselība un dzīvnieku aizsardzība. Nu, par to runāja kā reiz Palsons kundze. Uh, Protams, ka mums jākoncentrējas uz svarīgāko. Es saprotu, ka mēs dzīvojam pasaulē, kur eh, ir atvērtas eh, robežas, piemēram, Āfrikas cūkmērs, attiecīgi arī var šķērsot šīs te robežas, tāpat putnu gripa. Un te robeža tiešām nepalīdz. Rezultātā mums jādomā, kā mēs Eiropas Savienībā varam e, reaģēt uz šīm dzīvnieku slimībām, balstoties zinātnieku vērtējumos. Lielbritānijas kolēģi teiktā, te jau nav runa par tikai e, trakumsērgu vienā valstī. Šo problēmu esam ļoti bieži pārnāši gan manā birojā, gan citviet Mēs jau nevaram vienkārši pateikt, ka tā ir jūsu problēma un punkts. Mums jāskatās, kā mēs varam strādāt kopā, lai risinātu uh, šīs te grūtības. Nu, vēlreiz saku paldies Palsenas kundzei un aicinu visus kolēģus uh, vērst uzmanību uz konstruktīvu sadarbību nākotnē. Paldies. Paldies, Elizabet. Un tālāk Smīta kungs, lūdzu ļoti īsi no savas puses, kā savas grupas uh, references, protams, apsveica Palsenas kundze ar uh, to, kā viņa strādāja pie šī ziņojuma. Mēs piekrītam uh, par šo pārnēsāmo slimību problēmu izcelšanas ziņojumā. Jāņem vērā, ka citās komitejās deputātiem ir vēlme uh, šo ziņojumu papilnāt ar vēl, vēl virkni citiem aspektiem. Uh, tādējādi novēršot uzmanību no svarīgākā. Tāpēc tāda disciplinēta pieeja būtu ļoti svarīga mums visiem. Mēs arī atbalstam Palsens kundzi attiecībā uz deleģētiem un īstenošanas aktiem. Šeit ir svarīgi atrast pareizo līdzsvaru, lai uh, šis rezultāts būtu reāli īstenojams. Uh, Bet šodien jau runās arī citi cilvēki, tāpēc es tā pavisam īsi no savas puses teicos. Paldies! Lielas paldies, Smita kungs! Un tagad es došu pārstāvim no Sanko ģenerāla direktora vārdu. Bernārdu lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Arī man ļaujiet pateikties Pausenas kundzei par viņas paveikto darbu strādājot pie šī dosjē. Protams, ka ļoti svarīgs e, ir šis tiesību akta projekts, jo šādi tiks aizstāti 40 pastāvošie e, likumdošanas akti. Un daži no tiem jau ir 50 gadus veci. 600 dažādi tiesību akti, ar kurus varēja pieņemt komisija eh, iepriekšējā variantā vai līdz šim, bet, protams, ka mēs tagad vienkāršosim šo te procedūru, bet ne tikai vienkāršošana eh, šeit ir svarīga. Protams, ka mēs vēlamies strādāt arī ar to, lai eh, slimības netik viegli izplatītos Eiropas Savienībā. Runājot par trakumsēru, kas uh, izplatās uz Eiropas Savienību un Savienībā. Es gribu vērst jūsu uzmanību uz situācijām, kur komisija kopā ar dalību valstīm ir izdevies apkarot šo slimību. Tas pat attiecās arī uz mutes un nāgu sērgu. Un pēdējā laikā ir bijuši ļoti maz eh, šīs te slimības eh, gadījumu. Uh, Un šādu te e, apkarošanas principu mēs esam izmantojuši jau ļoti sen. Mēs vēlamies tad ierobežot šīs slimības un, un, un cīnīties ar viņām izcelsmes vietā. Atzinums e, lielā mērā atbalsta mūsu sākotnējo priekšlikumu un ļaujiet man vēlreiz uzsvērt, ka šis tiešām nav uh, priekšlikums par dzīvnieku labturību, vairāk tas pievēršās un runā par uh, dzīvnieku veselību un slimību apkarošanu. Svarīgi, lai mēs varam audzēt, selekcionēt dzīvniekus. Un šeit ir jāpatur prātā uh, arī patērētāju uzticamība un tas, kā mēs varam pasargāt sabiedrības veselību. Uh, Mums ir svarīgi nodrošināt arī glūdi iekšējā tirgus funkcionēšanu. Un tieši tāpēc dalību valstīm ir iespēja cīnīties ar dažām slimībām, un to viņas dara, taču tāpat laikā mums ir jāatcerās arī mm, šī iespējamā vienotā ES pieeja problēma risināšanā. Tāpat laikā Mēs nevēlamies nekādus traucējumus iekšējā tirgus funkcionēšanā. Runājot par deleģētiem un īstenošanas aktiem. Nu, kā jau vairāk runātāji norādīja, ir ļoti svarīgi atstāt komisijai iespēju uh, tā, tādā plašā tvērumā uh, uh, rīkoties šajā tiesību jomā. Protams, ka komisija ļoti cieši strādā gan ar parlamentu, gan ar dalībvalstīm. Un turpinās to darīt. Un pēdējā lieta, ko vēlējos teikt e, par noklīdušajiem suņiem. Pausens kundze jau par to runāja. Šis ir ļoti svarīgs aspekts, jo īpaši vairākās dalībvalstīs valstīs Arī šajā tiesību aktu projektā e, šis aspekts ir izcelts. Un to mēs drīkstam darīt, ņemot vērā juridisko pamatu, ko esam izmantojuši e, šai dokumenta projekta izstrādē. Nu, tā, paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies e, komisijas pārstāvim. Un došu vēlreiz vārdu Palsenas kundzei un pēc tam mūsu ekspertiem. Mārit, lūdzu. Jā, nu, jāsaka, ka es labi saprotu mūsu Lielbritānijas kolēģi nostāju. Es pat esmu zviedriete un arī mums ir liels uh, spiediens mājās, uh, runājot par šo robežu kontroli. Tāpēc es saprotu ļoti labi, saprotu arī savus kolēģus. Uh, taču mums ir nepieciešams atrast pareizo līdzsvaru, lai iekšējais tirgus funkcionētu. Mēs joprojām atrodamies ekonomiskajā krīzē, ir ļoti augsts bezdarba līmenis daudzās valstīs. Un mūsu eh, uzdevums ir izaugsmi veicināt. Un lai arī Eh, ir īpašas situācijas eh, vairākās dalībvalstīs, kurām ir robeža, eh, austrumu robeža ar trešajām valstīm. Nu, šeit, protams, ir ļoti svarīgi šīs te robežas kontrolēt, bet, nu, kā jau es teicu, mums ir svarīgi atrast pareizo līdzsvaru. Un tad runājot par deleģētajiem aktiem. Šī brīža priekšlikumā redakcija ir, eh, nu, mazliet striktāka, eh, nosakot, ka komisijai ir jāņem vērā gan ekspertu, gan iesaistīto pušu viedoklis, lai nodrošinātu caurskatāmību deleģēto aktu izstrādes procesā. Nu, tāpat ir noteikts, ka komisijai ir jāiesniedz situācijas izvērtējums pēc pieciem gadiem atspoguļoja to, kas ir sasniegts. Priekšsēdētājs, labi, paldies, Pausens kundze. Vēl kādi komentāri? Paldies, priekšsēdētājs. Īs jautājums uzklausot komisijas pārstāvi, kurš runāja par savvaļas dzīvniekiem. Gribēju šo jautājumu uzdot um, ar groziem palīdzību, bet, uh, ja to var izdarīt šeit, tad šī direktīva, kas ietver savvaļas dzīvnieku iedzienu, un es nezinu, vai tas ir interpretācijas jautājums spāniski, bet mums vajadzētu runāt par meža dzīvniekiem, jo papildus uh, definīcijai. Savvaļas dzīvnieki tie, kas ir brīvībās, pa, brīv, atrodas brīvībā. Piemēram, mums ir, ir, ir govis, kas dzīvo savā vaļā, un, bet tās nav savvaļas. Tāpēc vajadzētu iesniegt grozījumu katru reizi, kad tekstā parādās jēdziens e, savvaļas dzīvnieks, tāpēc es domāju, ka šis savvaļas būtu jāmaina pret mēžam. E, forse Maria ti può già rispondere, prego. Paldies, Māris, lūdzu. Nu jā, mēģināšu uzreiz atbildēt. Sauvaļas dzīvnieka definīcija tā tad ir, tas ir dzīvnieks, kuram nav īpašnieka. Tātad nav neviena cilvēka vai kompānijas, kas ir atbildīga par šo konkrēto dzīvnieku. Tas ir savvaļas dzīvnieks. Man liekas, ka tā ir skaidrākā definīcija, par kuru varam vienoties. Vai mēs runājam par noklīdušu suni uz ielas vai sauvaļas alni mežā, nu, šīs e, tiesība akta kontekstā e, šie dzīvnieki ir viens un tas pats. Nu, piekrītu, ka šis varētu būt tulkošanas un interpretācijas jautājums. Spāņu, spāņu valodā tas nozīmē kaut ko vienu, bet tas, ko izstāstīja uh, uh, referente, uh, eh, atbilstu meža dzīvniekam. Savukārt jūsu interpretācija vairāk nozīmētu savvaļas, bet pamests suns, piemēram, nav savvaļas dzīvnieks. Un es nezinu, vai tas arī izpaudīsies citos, citos tekstos un citās valodās, citās versijās. Intervenīre? Vai komisijas pārstāvis ir gatavs atbildēt un komentēt šo lietu? Nu, atvainojos priekšstādē, manas spāņu valodas zināšanas ir tik niecīgas, bet esmu droši, ka Polsons kundze jau saprata šo te problēmu. Nu, mēs gribējām šeit runāt par tiem dzīvniekiem, kas ir dabā. Nu, labi. Nu, būs zināmas eh, šaubas un diskusijas par šo aspektu, bet nu, ķersimies klāt citiem jautājumiem tagad. Tātad eh, šīs pēcpusdienas uzklausīšana par dzīvnieku veselību. Un pirmām kārtām došu vārdu diviem ekspertiem, Zviedrijas lauksaimniecības universitātes profesoram Ivaram Voksholmam un pēc tam Valentīnam Almansa Delāra eh, kungam, kas pārstāv Spānijas lauksaimniecības un vidas ministriju. Katram desmit minūtes un pēc tam mums būs debates, dodot iespēju uzdot jautājumus ekspertiem. Un tālāk mēs atkal dosim vāru pārējiem ekspertiem. Tātad vārds ekspertam. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Paldies, ka uzaicinājāt mani uh, uz šo uzklausīšanu. Es atvainojos, ka esmu mazliet satraucies. Bet ļaujiet man uh, sākt ar to, ka man kā zinātniekam, kas ir strādājis uh, Eiropas Savienības zinātniskajā panelī uh, jau 16 gadus, tad jāsaka, ka šis tiesību aktu projekts ir tiešām kvalitatīvs un labs. Te ir runa par infekciju, uh, dzīvnieku slimībām vai pārnēsājumiem slimībām, tad, tad mēs runājam par dzīvnieku veselību. Šīs tad ļoti E, nopietnās e, slimības, kā klasiskais e, cūku mēris, mutus un nagus sērga, ir iekļauta, taču tādas slimības kā dierēja un klepus nav iekļauts. Nu, tas ir tāds aspekts, kas jāuzsver. Otrā lieta - agrāk vai vēlāk mums būtu bijis nepieciešams šāds dzīvnieku veselības likums vai likuma kopums. Un te ir ļoti svarīgi, lai būtu skaidrs zinātniskais pamats, e, ņemot vērā dzīvnieku labturības indikātors. Trešā lieta, ko vēlos uzsvērt, un es pieļauju, ka to daudz uzsvērs, ir tas, ka dzīvnieku brīva kustība e, nedrīkstētu novest pie slimību brīvas kustības. Un e, es Cik es saprotu, eh, ar šo tiesību eh, aktu projektu mēs kādreiz vēlamies šādu problēmu novērst. Svarīgi uzsvērt, ka ja dzīvnieku eh, slimības netiek kontrolētas, tad nefunkcionēs mūsu iekšējais tirgus attiecībā uz an, dzīvnieku, dzīviem dzīvniekiem un dzīvnieku produktiem. Tad šis ir svarīgs priekšnosacījums. Un kā jau uh, tika minēts, Arī es esmu mēģinājis analizēt tiesību akta projektu, un varbūt te tiešām runa par kaķu maisā savā ziņā. Jo, nu jā, mēs te tagad nezinām, kas tieši tajā maisā ir. Nu, es ceru, ka tūkotāji mums te palīdzēs arī, dzen, nodrošināt dokumentu saskaņošanu starp valodām, bet ļoti svarīgi, e, ņemot vērā e, īstenošanas aspektu šim te tiesību aktam, e, nodrošināt pēc pieciem gadiem situācijas izvērtēšanu. Tad lieta, ko pieminēja referente, ir šis te uz pierādījumiem balstīta pieeja Un viens no svarīgākajiem mm, tādiem pamatiem Eiropas Savienības iekšējā uh, tirgu arī ir tas uz pierādījumiem uh, balstītā pieeja. Šādi mēs nodrošinam, lai likumdošana būtu efektīva un uh, darbotos ilgus gadus. Tāpat svarīgi ir saprast un atzīt, ka dzīvnieku veselība un labturība ir cieši saistītas. Un ja mēs vēlamies nodrošināt dzīvnieku labturību, tad ir jānodrošina dzīvnieku veselība. Tāpat es biju priecīga, priecīgs e, arī redzēt, ka dzīvnieku labturība e, šeit ir pieminēta un izcelta. Tas man tiešām iepriecināja. Tāpat jānorāda, kā to noteikti e, runā, par ko noteikti runās arī citi e, mani kolēģi, ir šī te rezistence pret antibiotikām. Šādi līdzsvars e, tiek izjaukts, un mums šī problēma noteikti nākotnē ir jārisina. Un viena lieta, ko es e, neredzēju, bija šī kontrole un proaktīvā rīcība ir ļoti svarīga attiecībā uz vaislas dzīvniekiem, jo tas var ietekmēt miljoniem citu uh, dzīvnieku, kas būs piramīdas turpinājumā. Tātad šiem nosacījumiem attiecībās uz vaislas dzīvniekiem ir jābūt uh, stingrākiem, salīdzinot ar tiem uh, dzīvniekiem, kurus ir paredzēts nokaut. Tāpat es vēlos apsveikt gan komisiju, gan parlamentu, gan dalību valstis uh, ar to, ka pēdējos 20 gados esam pieredzējuši vairākus veiksmes stāstus. Un ka mēs piemēram, cerams, drīz tiksim uh, galā ar goju trakumsērgu un līdzīgām slimībām. Tas liecina par to, ka, ja es, Eiropas Savienība vēlas kaut ko panākt un izdarīt, tad tas ir iespējams. Taču iespējams, ka e, nu, grūtāk e, ir cīnīties ar salmonellas problēmu e, attiecībā uz olām. Bet, protams, ka mēs gribam piedzīvot līdzīgu veiksmes stāstu runājot par rezistenci pret antibiotikām. Kā jau tas ir vairākās dalību valstīs, mēs tiešām novērojam šo rezistenci pret eh, antibiotikām attiecībā uz eh, broileru liemeņiem. Un, protams, ka šī situācija nu nav veiksmīga. Nu, te mēs nevaram ne ar ko lepoties. Daudz, kas, kas jau ir izskanējis eh, un kas noteikti vēl izskanēs, ir tas, ka eh, veseliem dzīvniekiem antibiotikas nav nepieciešams. Šajā tiesību aktu projektā mums vajadzētu iekļaut eh, kā reiz šos te elementus, kas varētu ierobežot rezistences paplašināšanos. Un tas attiecītos gan uz vaislas dzīvnieku tirzniecību, uh, gan arī uz strateģisku uh, medicīnas produktu izmantošanu. Nu, ir iespējams samazināt antibiotikas apjomu uh, tā izmantošanā. Protams, ka var noteikt uh, arī aizliegumu to izmantošanā vai ražošanā. Esmu strādājis Norvēģijā ar lašu audzēšanu sāku to darīt eh, pirms 25 gadiem. Astoņdesmit tūkstoši tonnas gadā laša tika uh, eh, saražots un 40 tonu antibiotiku tika izmantotas gadā. Šobrīd tās ir 40 tie 40 kg antibiotika gadā, un te mēs runājam par 99% samazināšanu attiecībā uz antibiotika izmantošanu, taču lāša ražošanas apjoms ir 1 miljonus tonnas gadā, un te ir bijis ievērams pieaugums. Nu, labs piemērs. Kopsavilkumā jāsaka, ka varam būt lepni par šo tiesību akta projektu. Nu, te tiek visādi aspekti salikt kopā, un nu, līdzīgi kā IKS mēbeles mājās, kad mēs liekam kopā. Mums ir jāapzinās, ka dzīvnieku brīvai kustībai nav obligāti jābūt arī slimību brīvai kustībai. Nosacījumiem attiecībā uz vaislas dzīvniekiem ir jābūt stingrākiem, un mēs gribam veiksmes stāstus attiecībā uz rezistenci pret antibiotikām. Nu, tie ir mani secinājumi. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Tak, so mycket, profesor Vågholm. Liels paldies. Liels paldies, profesoru Vogshom. Viņš eh, dodas tagad uz eh, Parmu, EFSA, tur viņš ir mm, eksperts. Tagad mēs uzklausīsim Valentīnu Almansa Delāru no Spānijas eh, lauksaimniecības pārtikas un vīdes ministrijas lūdzu. Presidenta. Yo, en primer lugar, querría... Paldies, priekšsēdētājs. Pirms es gribētu pateikties Eiropas parlamentam par iespēju uzklāst, uzstāties šajā sakarā un um, izklāstīt um, ļoti vispārīgo viedokli saistībā ar šo ļoti sarežģīto priekšlikumu. Mēs jau labu laiku apzināmies, ka e, profilaks ir labāk nekā ārstēšana. Mēs dzīvojam globalizētā pasaulē, mēs saskaramies ar jaunām slimībām, mēs varētu šeit runāt par klimatu pārmaiņām, par daudziem e, citiem tematiem, un visbeidzot šiem, šajos jaunajos laikos ir vajadzīgi mums, e, mums jauni rīki. Mums ir jāparedz, lai mūsu darbs būtu labi koordinēts un labāk saskaņots ar starptautiskajiem standartiem, tai skaitā ar cīņu pret starp epizodijām, un mums ir jāveido rīki, kas ir vieglā, eh, vienkāršāki. Citiem vārdiem sakot, mūsuprāt, priekšlikumā ir ļoti daudz veiksmīgu priekšlikumu. Mēs gribētu paturēt eh, uzmanības centrā dzīvnieku labturību, dzīvnieku veselību. Bet eh, tas ir ļoti labi runāt par patīkamām lietām, bet ir jānorāda arī tās, kas mums patīk mazāk. Viena no problēmām ir tas, ka skatījums ir pārāk eh, vispārīgs, un komisija ir pieņēmusi eh, lēmumu piešķirt sev ļoti daudz pilnvaras eh, šajā sakarā, tas varētu būt labi, bet vajadzētu būt kādām robežām. Nevar būt tā, ka visos pantos ir uh, divas vai trīs pilnvaru deleģēšanas. Tas nozīmē, ka priekšlikumu var mūsu prātu uzlabot. Ir jautājumi, kas paliek pamatlikumdošanā, un jautājumi, kas ir jāatstāj dalību valstu rīcībā. Tas, var, protams, varētu būt pilnvaru deleģēšana komisijai, bet daudz mazāk nekā tas ir domāts priekšlikumā konkrēta. Šī plašā pilnvaru deleģēšana apgrūtina daudzos gadījumos priekšlikumu izvērtēt, jo lai varētu izvērtēt eh, standartus atsevišķu slimību gadījumā, kad mēs nezinām, eh, kas tās ir pa slimībām, ir ļoti grūti, un tāpēc kā var izvērtēt, ka uh, pasākums X ir ļoti nozīmīgs slimībai, kas man nav zināma. Tāpēc šis vispārīgums apgrūtina saprast, kur atsevišķos gadījumos uh, mūs uh, priekšlikums vēd. Tāpēc domāju, ka ir pamatregulā jāpatur vairāki svarīgi jautājumi, un šajā sakarā mēs atbalstām parlamenta referenta sacīto, kas ir prioritāro sugu un aizdomīgu sugu saraksts paliek. Mums ir jāapzinās, ka likumdevēji par, un dalībvalstis apzinās jau iepriekš kādas slimības ir eh, prioritāras un kādus dzīvniekus tās var ietekmēt. Un tālāk mēs varam eh, paredzēt rīkus, kas ļauj mums eh, elastīgā veidā šos sarakstus mainīt. Tāpat arī mēs uzskatām, ka astotais pants, kas ir pēc būtības labs, varētu tikt padarīts vienkāršāks un skaidrāks, jo pašreizējā redakcijā nepastāv skaidras saiknes starp slimību un pasākumiem, kas ir tās sakarā veicami. Domāju, ka to varētu būt grūti e, interpretēt. Manuprāt, Polsenas e, prie, kundzes priekšlikums varētu e, sniegt lielāku skaidrību šajā sakarā. Un it īpaši ļoti svarīgi ir tas, ka lai mēs nepazaudētu, nesāktu rīkoties pārāk daudz un drūzmieties, lai mūsu rīcībā būtu tādas, tādi instrumenti, kas ļauj rīkoties ņemot vērā situācijas eh, patieso uh, svarīgumu. Otrais būtiskais elements ir tas, ka atsevišķām lietām ir jābūt iekļautām pamatregulā, e, citām ir jāpaliek dalībvalstu rīcībā, jo mēs dalībvalstīs varam zināt, kā mēs varam pieslīpēt šos pasākumus, lai tās tie, tie būtu um, labāk um, piedāvāti katrai valstī, jo situācija Zviedrijā ir atšķirīga nekā Spānijas dienvidos, tāpēc ir jādomā par ražošanas sistēmu, par struktūru un pārējo lietu daudzveidību. Un šis Šajā eh, regulā izskatās, ka vairākos gadījumos dalību valstīm pietrūktu vajadzīgās elastības. Piemēram, 13. pants ar pienākumu deleģēšanu. Tie, tiek piedāvāts sešas sistēmas, bet mēs negribam būt atkarīgi no tā, ka katrā gadījumā komisija pieņemt lēmumu. Mēs paši dalību valstīs varētu rīkoties, tas dot iespēju, ir jādod iespēju elastīgāk rīkoties dalību valstīs, kas labāk pārzina savas struktūras, savas situācijas, e, reģistrus, identificēšanas sistēmas arī šeit ir datubāzes sakarā un visā pārējā, lai dalībvalstīm būtu e, kapacitāte rīkoties. Un ko, To visu uzsveru ar skaidru domu, ka mēs nedrīkstam apdraudēt dzīvnieku veselību visā Eiropas Savienībā. Un subsidiaritāte šajā sakarā ir E, tas ir jāpatur prātā. Domāju, ka ar šo lielāko elastīgumu mēs varēsim palielināt šo pasākumu efektivitāti un noderīgumu. Un ļoti daudzos gadījumos mēs dalībvalstīs varam uzlabot Eiropas Savienības lēmumus. Un noslēgumā gribētu pieminēt vēl pāris jautājumus, kas mūsos vieš lielas bāžas. Uzskatām, ka ir Eh, nepietiekami, ka šajā regulā nav runa par diagnostikas laboratorijām. Mūsu prātās ir vismaz jāpiemina un jānosaka pamatstandarti to darbībai. Ar ko tās nodarbojas, kāds ir to mērķis un tas pietrūks priekšlikumā. Tāpat mūsu prāti ir jāharmonizē labāk atsevišķas identifikācijas sistēmas un Šī ir diskusija, kas notiek eh, ar komisiju zirgu sakarā. Esošā likumdošana par zirgiem ir pilnīgs murgs. Un mēs lūdzam harmonizēt un padarīt to vienkārši pielietojamu. Un visbeidzot, tas nav iekļauts, eh, nebija iekļauts prezentācijā, bet prezentācija vienmēr gribas pateikt vairāk. Mūsuprāt, vajadzētu labāk saistīt 22.3. pantu eh, saistībā ar fitosanitārajām vizītēm. Mūsuprāt, tas ir ļoti svarīgi, nozīmīgi, bet arī ir atsevišķi elementi, kurus vajadzētu uzlabot un precizēt, uz ko tie attiecas. Es ceru, ka priekšsēdētāji nesmu pārāk eh, pārtērējis savu laiku un paldies par uzmanību. Tack så mycket och då har vi... Liels paldies! Un līdz ar to sākam debatas. Vispirms vārds Ieklis kundzei. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze! Esmu priecīga par to, ka saņemāt uzslavu par jūsu ziņojumu. Tas ir svarīgs solis šajā ļoti sarežģītajā tematikā. Vēlos uzdot jautājumu profesoram Voksholmam. Viņš paskaidroja kā ilgtermiņā, un domāju, šai ziņā mēs varam piekrist, mums ir nepieciešams dzīvnieku labturības tiesību akts. Es domāju, viņš ar to saprot Eiropas līmeņa tiesību aktu. Un tad tas būtu svarīgāks par nacionālajiem noteikumiem. Taču jautājums no Spānijas kolēģi būs, tas mums visiem ir svarīgs. Ja mēs runājam par Eiropas līmeņa dzīvnieku veselības labturības tiesību aktiem, tad uz kuriem dzīvniekiem šiem tiesību aktiem būtu jātiec un kādā formā? Vai mēs runātu tikai par uh, fermās, eh, salas saimniecībās audzētajiem dzīvniekiem, tiem, kas tātad notiek pār, nonāk pārtiks ķēdē vai arī par, eh, piemēram, klīstošajiem suņiem. Mēs uh, varam te arī iekļaut dzīvniekus, kas pakļauj uh, riskam uh, lauku saimniecībā saudzētos lopus uh, un arī cilvēkus. Es gribētu uzdot arī jautājumu Almansam Delāra kungam. Jūs savā runā daudz runājat par nacionālo līmeni, tam mēs principā piekrītam, taču ir skaidri jānovelk robežu šķirtne starp to, kas ir kārtojams Eiropas līmenī, kas tā tad ir pārnacionālais līmenis šai ziņā. Es gribētu zināt no jums, uzzināt, kuri aspekti būtu jākārto pārnacionāli, tātad Eiropas līmenī. Paturēsim prātā, ka mums ir jauna budžeta sadala sistēma. Tā tagad uh, sāk savu darbību. Kad ir kāda krīze kādā dalībvalstī, tad tas, eh, protams, ietekmēs visu Eiropu un izmaksās ļoti daudz budžetam. Tātad, ja mums ir vajadzīgs vairāk līdzekļu, lai pārvar šo krīzi, tad beig beigās tie būs paši lopu audzētāji, kas būs spiesti maksāt par šiem izdevumiem. Tad tas arī jāņem vērā. Liels paldies! Turpina Paulsens kundze. Tagad uh, eh, Aņokums lūdzu. Paldies, es gribētu paturpināt Spānijas deputātu sacīto debašu aizsākumā par šo palēko, jo viņi sacīja, ka nebija reāli mm, spāņu valodā termina tam. Un es saprotu šo te apjukumu, kas valda. Tas mm, Es ļoti saprotu, būtībā ir četras dzīvnieku kategorijas. Ir ļoti viegli divas kategorijas e, identificēt, tad eh, kaķis, suns vai cūka, kuram ir īpašnieks un kas, vai kas tiek audzēts kādā. E, saimniecībā tad vēl cita kategorija ir eh, visādi kā mīši, trusīši, kas krātiņos tiek audzēt. Taču vēl ir cita kategorija, kur situācija ir sarežģītāka. Piemēram, savaļas eh, dzīvnieks, tā varētu uzskatīt, ka viņš ir savaļas dzīvnieks, bet tas ir sākotnējs bijis mājdzīvnieks, kurš ir eh, izrāvies brīvībā, piemēram, tas varētu attiekties uz klāņojušiem suņiem Un tāda vēl arī, piemēram, Lāsis, uh, eh, uh, eh, apvienotāja karalistē ponija, piemēram, jo, jaunai, jo mežos ir arī savaļas ponija, tātad dzīvnieki, kas speciāli tiek palaisti brīvībā. Eh, Tā, mm, un tikpat labi tiek arī audzēt saimniecībās, bieži, piemēram. Vēl viena lieta, kas šeit bija svarīga, un tika pieminēta antibiotikas. Un pateicos, ka jūs pieminējat šo lielo samazinājumu antibiotika izmantojumā. Daudzi no mums šeit deputātiem saņem uh, vēstules no mūsu vēlētājiem, ka lūk, uh, industriāli, uh, industriālās zētās fermas uh, varo lops ar antibiotikam. Un es zinu, ka, piemēram, apvienotā karalistē, ja kāds grib izmantot antibiotikas, eh, barojot tās, ar tām barojot lopas, tad ir jābūt skaidram pamatojumam, kāpēc viņš tā dara. Tad, es domāju, pienāca īstais brīdis eh, šīs bažas remdināt. Nav viss tik slikti, kā te tiek runāts. Då var det ingen fler som hade... Paldies, turpina Paulsens kundz. Neviens tagad nevēlas izteikties. Un tāpēc aicināšu profesoru Voksomu atbildēt uz viņam uzdotajiem jautājumiem. Lūdzu. Paldies. Bija viens jautājums par eh, dzīvnieku veselības tiesību aktiem, ko es ar to domāju. Es eh, ceru, ka nākotnē pastāv tātad nepieciešama arī pēc dzīvnieku labturības tiesību aktu, un es domāju, ka šis arguments, ka tam jābūt tiesību aktam Eiropas līmenī, ir neapšaubām, jo jābūt ir vienādiem noteikumiem eh, visi dzīvnieki ir jāaudzē Eiropas Savienībā pēc tādiem pašiem noteikumiem. Tā tad es atvainojos, ka es teicu dzīvnieku veselību, es biju nedaudz eh, satraucies, es ar to gribēju teikt dzīvnieku labturību. Es domāju, otrais jautājums par antibiotikām. Esmu priecīgs par to, ka apvienotās karalistes kolēģis uh, tam pievērsās, nevaru šeit uz ekrāna izlasīt jūsu vārdas, atvainojos par to, taču es pilnīgi piekrītu tam, ka daudz jau ir paveikts, un uh, jūs gribat sacīt, ka vēl daudz darāmā tās tā arī ir. Es ceru, ka šis tiesība akts būs tas pamats, lai līdzīgu veiksmi stāstu, mm, kāds bija piedzīvots uh, govju trakumsēgas gadījumā eh, tiks īstenots arī citur, un tas tiešām ir bijis eh, veiksmes stāsts, un cerams, ka tas tā arī paliks. Paldies, priekšstādātais kundze. Pausenes kundze turpina. Es atvainojos, neesmu īsti laba sanāksmes vadītāja tagad došu vārdu Almansadelāra kungam, lai viņš atbildētu uz viņam uzdotiem jautājumiem, taču vispirms vēlos pakomentēt vienu lietu, kur jūs pieminējāt par dalībvalstu statusu. Tas ir viens no ārkārtīgi sarežģītiem jautājumiem, ar kuru mums jānodarbojas Eiropas parlamentā katrā kontekstā, jo mums nepieciešams, nepieciešami vispārīgi noteikumi, kas būtu vienādi visā Eiropā, taču līdztekus tam mēs pilnīgi piekrītam tam, ka Eiropa ir ārkārtīgi daudzveidīga kultūras, dabas ziņā, tradīciju ziņā un tā tālāk. Un līdz ar to šī mērķa sasniegšana, Eiropas standartizācija ir mhm, ārkārtīgi grūta. Ja dalība valstis un reģioni var pielāgoties savām specifikācijām, savām kontekstam, tā ir mūžīgā problēma. Paldies! Paldies, Falsens kundze, atbildot uz Jēglis kundzes uzdoto jautājumu, ko jūs niansējat. Esmu pilnīgā pārliecināts pār Eiropas Savienības uh, Eh, mērķiem. Pilnīgi skaidrs, ka ir vajadzīga Eiropas Savienības likumdošana, un tai ir jābūt maksimāli skaidrai. Domāju, ka ir jābūt kopīgiem darbības standartiem, pretie gadījumā mēs nevaram darboties, jo dzīvnieku veselība neizprot pro, eh, robežas. Domāju, ka tam ir visiem jābūt skaidrām. Bet tas nenozīmē, ka šajā sak Eh, šai, šai normai un standartam ir jābūt eh, līdz pēdējiem stūrītim, pēdējiem paragrāfam, pēdējai vietai, jo vienmēr ir jābūt uz vietas kādam, kas ir spējīgs pieņemt lēmumu, rīkoties elastīgi un pārskatīt šos jautājumus, jo tas uzlabos kopējo pasākumu Eiropas Savienības pasākumu efektivitāti. Tas pilnībā, pilnīgi nenozīmē to, ka es gribu izteikties pret Eiropas Savienības standartiem, bet mums ir jādod iespēja dalībvalstīm rīkoties e, pēdējo elementu sakarā. Pretējā gadījumā mēs nonāksim pie nopietnām problēmām un tas nav nekas jaunas, un mums, e, mēs šajā sarežģītajā līdzsvar meklējumā dzīvojam ilgus gadus, un mēs gribam šo visai sarežģīto līdzsvaru saglabāt. E, trīs piemēri, Jēglas kundze, piemēram, pienākuma deleģēšana. Es saprotu, ka Eiropas Savienības standartā ir skaidra likumdošana par to, kam tiek deleģēta pienākumi, taču eh, dalībvalstī ir jālem par to, kam tā deleģēs kādu pienākumu. To nevar pieņemt komisija pretie gadījumā. Katru reizi komisija, kad būs kāda pienākuma deleģēšana, gatavos savu izpildu, savu deleģēto aktu, kas ir pilnīgi nevajadzīga slodze pašā dalībvalstī. Tas pats eh, ir arī norādīts 104. pantā, kā, ka esošā sistēma dabūjas, darbojas labi, kāpēc to mainīt. Un trešais piemērs ir eh, brīvprātīgi iz, eh, iznīcināmās slimības. Ja tās ir brīvprātīgi, tad arī mums attiecīgie pasākumi jāatstāja brīvprātīgi dalībvalstīm, lai tās lemj. Tā tas vienmēr ir darbojies un ir darbojies labi. Nekas jauns nav, ka uh, Eh, vienā dalībvalstī ir izceļ slimība, maksājumi visi, tas jau ir, tas ir bijis ilgus gadus tā, un es ceru, ka parlaments rīkosies ar veselo saprātu un arī grozīs finanšu priekšlikumu, paredzot eh, krīzes eh, rezervi, paredzot visu KLP sakarā, un paredzēs visu tā, lai maksājam līdzīgi visi ne tikai lauksaimnieki. Tālāk runājot par um, meža dzīvniekiem un mājas dzīvniekiem. Abi jautājumi ir ļoti nozīmīgi, abi ir jāiekļau priekšlikumā, jo pasākumi, kas tiek pieņemti vi, šobrīd vieniem, vienu un otru sakarā atšķirīgi, bet ir jāiekļauj gan savvaļas fauna, jeb mēža fauna, tā, dzīvnieki, kas, tiek, kas eh, dzīvo atvērtās ganībās, atvērtās eksploatācijās, viens ar otru var saskarties un ir, tāpēc abām grupām jābūt iekļautām, bet, arī, bet tomēr kontrolas eh, grupām ir jābūt atšķirīgām, jo mēs vienādi nevaram rīkoties mm, saistībā ar fermas govi un ar briedi mežā. Paldies! Då får jag be och tacka herr Vågsholm och Liels paldies, profesor Vauxholm, turpina Palsens kundze, paldies arī Almāns Adelāras kungam, paldies par jūsu uzstāšanos. Un nu, tagad mēs pievērsīsimies eh, nākošajiem ekspertiem, nākošajiem runātājiem, līdz ar to aicinu šeit tribīnē. Doktoru Janu Bramdotu, kurš ir eh, <clears throat> Polijas lauksainiecības un lauka attīstības eh, ministrijas eh, pārtiks drošības un veterināro jautājumu departamentu vadītājs, un arī Luisu Peiksi Viņa ir Porto Universitātes asociētā profesore, un viņa arī darbojas EFSAS eh, zinātniskajā mm, grupā eh, par bioloģiskajiem riskiem. Paldies, ka esat mūsu viesi, esat sveicināti mūsu vidū. Vispirms dodu vārdu doktoram Jānam Prandotam. Jūs rīcībā ir desmit minūtes. Lūdzu. 40 euros. Na sam początku chciałem serdecznie podziękować. Iesākumā vēlos no sirds pateikties par šo uzaicinājumu šīm debatēm, jo īpaši esmu priecīgs par to, tāpēc, ka pār par uh, pēdējiem desmit gadiem, jau vairāk kā desmit gadus strādāju kā veterinārais atašais šeit, Polijas birojā Briselē. Tagad uz šīm lietām skatos no citas skatu punktu, no Polijas skatu punkta, taču arī no tā viedokļa. Kā šie jautājumi atainojas uh, regulā, piedāvātē regulā par dzīvnieku veselību. Esmu sagatavojis dažus uh, ievadu komentārus, taču eh, pievērsīšu uzmanību tikai dažiem tematiem, jo iepriekšēji runātāji jau vispārīgos jautājumus izskatīja. Un varu arī piekrist tam, kas vispārīgā līmenī šeit jau izskanēja. Taču vēlos uzsvērt, ka šī pieeja ir jauna ne tikai Eiropas līmenī, bet arī starptautiskajā līmenī. Jo te ir runa par tādu noteikumu īstenošanu, kas ir izstrādāta dažādās starptautiskās eh, dzīvnieku labturības organizācijās. Tātad ir jāsaskaņo mūsu noteikumu vai tiesību akti ar uh, citu organizāciju, teiksim, uh, Pasaules dzīvnieku veselības organizācijas noteikumiem un citām organizācijām. Galvenais mērķis bija padarīt efektīvākus un vienkāršākus jau spēkā esošos noteikumus. Mēs arī vēlamies lai mums būtu iespēja pareizi rīkoties krīzes situācijās. Un jau ļoti agrīni īstenot pasākumus lipīgu slimību gadījumā, īpaši runa par tādām slimībām, kas var skart arī cilvēkus. Vissvarīgākais temats šajā priekšlikumā ir saistīts ar kopīgo atbildību. Un te ir ne tikai runa par Eiropas dzīvnieku, par dzīvnieku veselībām, veselību atbildīgajām organizācijām, bet arī par citām organizācijām. varbūt citas iesaistītās puses, piemēram, dzīvnieku īpašnieki vai dzīvnieku audzētāju asociācijas. Šai sadarbībai ir jāpadziļinās, jo, kā jau jūs labi saprotat, Lipīgās slimības nerēķinās ar valsts robežām. Kāda ir priekšlikuma trūkumi? Tos jau uzskaitīja iepriekšējie runātāji, taču es vēlos uzsvērt to, ka šis priekšlikums pēc savas dabas ir ļoti vispārīgs. Protams, kā ir grūti piedāvāt eh, tiesisku aktu, kura mērķis ir eh, vienkāršot vai konsolidēt eh, veselu virkni iepriekšējo tiesību aktu. Uh, saglabājot eh, arī zinām specifisku raksturu. Tā šeit nedaudz pietrūkst. Dažos noteikumos ir daudz uh, atsauču uz uh, citām regulām vai noteikumiem, līdz ar to šis priešlikums ir grūti saprotams. Kādi ir plusi šai, šim priekšlikumam? Pirmkārt, priekšlikums paredz lielāku elastību atkarībā no konkrētās slimības. Tālāk šai priekšlikumā ir paredzēta iespēja izmantot jaunu pieju dzīvnieku slimību apkarošanā un īpaši zonozes noteikšanā. Un te vairāk ir uzsvars liks uz profilaksi, nevis uz ārsteišanu. Vēl es vēlos uzsvērt. Uh, to, ka eh, ir paredzēta jauna pieeja vakcīnām īpaši attiecībā uz bīstamākajām slimībām. Pateicoties vakcīnām, pirms diviem gadiem tika atzīts, ka pasaulē vairs nav sastopams uh, visievērojamākās lopas saslimšanas. Tas ir līdzīgi kā uh, svarīgāko cilvēku slimību izskaušanu. Runājot par zanozi, mēs minējām trakumsērgu. Apvienotās karalistes deputāts minēja, ka trakumsēga vēl var atgriezties. Diemžēl eh, šī kaita ir ļoti nopietna. Un, eh, veiksmīgi. Trakumsērgas gadījumi ir eh, novērsti Eiropā, tā izskaitā arī Polijā. Mēs esam izvērtuši arī vakcinācijas kampaņu pierobežas reģionā, reģionā Ukrainā, lai nopietna slimība nešķērsot robežas, tad nenonāktu Polijā. Nu, šeit ziņā mums būtu jāpadomā arī par mūsu kaimiņiem, jo um, mūsu domu lokā jāietver arī kaimiņu valstis. Vēl viens šī priekšlikuma pozitīvais aspekts ir. jaunu politiku paredzēšana no Eiropas Savienības puses. Te ir runa par kopēju lauksaimniecības politiku un kopēju zivsaimniecības politiku, un arī tam šeit ir piešķirta sava loma. Manas eh, īsās uzstāšanās nobeigumā vēlos vēlreiz uzsvērt, ka šis priekšlikums uzskatāms par lielu soli uz priekšu. Visi noteikumi un principi kas šeit ir izklāstīti, neapšaubāmi veicinās to, ka tiks uh, samazināts nopietnāko saslimšanu gadījumu skaits. Mums ir arī jāatceras Āfrikas cūku mērs, un tas nāca ne tikai no Āfrikas, no dienvidiem, bet arī no austrumu puses. Ir uh, epidēmijas bijušas 160 km attālumā no mūsu robežām. Un tas būtu varējis nopietni ietekmēt uh, cūkaudzēšanu Polijā un vispār Eiropā. Un vispārīgāk runājot, uh, dzīvnieku labturības definīcija uh, vispārīgi šādos vispārīgos vārdos nav vēlama, tāpēc, ka uzskatu ir jau daudz Eiropas Savienībā tiesību akti, kas ir spēkā, un tāpēc Šai regulai nav jāpārklājas ar citiem tiesību aktiem. Šī priekšlikuma galvenais mērķis ir pievērst uzmanību tiem jautājumiem, kas ir šīs regulas pamatprincipi. Paldies! Turpina Palsēns kundze, paldies, doktor Prandota. Tagad došu vārdu profesorei Peišei. Many thanks for the... Liels paldies par uzaicinājumu šeit uzstāties, Polsons kundze. Esmu gandarīta būt šī parlamenta viešņu vidu. Un man lūdzu pastāstīt par pretantibiotiku rezistenci Un šis eh, aspekts ir iekļauts arī tiesība akta priekšlikumā. Esmu ļoti par, par to gandarīt, jo, jo es jau vairākus gadus strādātu pie pretantibiotiku rezistants, ne tikai dzīvnieku pozēšanas jomā, bet arī cilvēku veselības ziņā. Un pāris īsos slaidos es jums gribētu pastāstīt par pamatu informāciju, kas ļoti svarīga, lai šo problēmu saprastu. Un tas varētu ierosināt tiesību aktus, kas varētu iekļaut šo ārkārtīgi svarīgo veselības aspektu. Vienkārši vēlos atgādināt, ka antibiotikas uh, dzīvnieku un cilvēku ārstēšanā tika izmantots jau vairāk par 50 gadiem. Un vairums antibiotiku, kas nonāk ķēdes, uh, pārtiks ķēdē, nepiedara tai pašai kategorijai, kurai piedara cilvēku antibiotikas. Ja jūs paskatāties šajā slaidā melnās antibiotikas, melnā krāsā iekrāsas antibiotikas, kas nav pieļaujams pārtikas ražošana. Atgādināšu, ka kopš 70. gadu beigām antibiotikas, kas uh, tika laistas tirgū, tika laistas tirgū, tāpēc, ka bija jau rezistence Eh, pret iepriekšējām antibiotikām, un tagad mēs jau nonākam šī eh, mm, ceļa beigās, mēs nevaram turpināt izdomāt ar vienu jaunas antibiotikas. Tātad ir eh, divas kategorijas. Un dati liecina par to, ka 50% antibiotiku patērē lopi. Un, un mēs zinām, ka uh, tas arī izraisīs pret antibiotiku rezistenci. Un tā tad tas ietekmē cilvēkus un arī piesārņo vīdi. Tātad, lai papildinātu šo ainu, lai apjauš šo problēmu un to ierobežot, mums ir arī jāsaprot, ka uh, Antibiotikas politikas katrā valsts ir atšķirīgs. Mēs zinām, ka uh, ir valstis, kas nevēlas lietot antibiotikas, cits sakal tās lieto plašāk. Un uzraudzības un kontrols trūkums uh, ir novērojams pārsvarā pasaulē, jo īpaši pa, blīvi apdzīvotās valstīs. Tātad tā ir daļa no problēmas. Jebkāda antibiotiku izmantošana tikai palielina pret antibiotiku rezistenci. Un tas tā var, šī rezistence var izraisīt ģēnu mutācijas, jaunu ģēnu pārveidošanos. Un šī bioķīmiskā ķēde tad izraisīs tālāk pret antibiotiku rezistenci. Un tālāk vēl ļoti svarīgi, katreiz, kad ir runa par rezistenci, ir jāsaprot, ka rezistence izplatās vertikāli. Un tad vēl arī ir jāsaprot, ka rezistences ģēni izplatās uh, starp um, pa sugām, uh, Un to mēs no nu, zinātniskā viedokļa saucam par konjugāciju, transformāciju un transdukciju. Vēl ir ļoti svarīgi saprast eh, koselekciju. Dažkārt pasākums ir vērsts tikai uz kādu vienu antibiotiku, bet mēs zinām, ka ar to šodien nepietiek, lai problēmu risinātu jo nu, mēs zinām, ka rezistentos ģēnus um, sevī var nest uh, dažādi nesēji, ka šīs ģenetiskās platformas laikai tā var modificēties, un tas arī ļauj vienā ģenētiskajā kopumā uh, apkopot vairākus uh, rezistences, un tas nozīmē, to, ka planktonā esošās, esošā rezistence uh, var būt tāda, ka pilnīgi vi visas uh, antibiotikas paliek uh, nespēcīgas, tātad mēs nerisinām problēmu, vienkārši turpinot uh, izstrādāt jaunas antibiotikas. Pievēršoties šīm slaidam, tad mēs redzam, ir divas, eh, divi rezistences um, centri, tātad dzīvnieki un cilvēki ir ļoti būtiski. Tas ir svarīgi. Eh, Indikātori baktērijas ziņā, kolibaktērijas un citas, piemēram. Un šajā gadījumā jūs arī redzat, ka ir augsta līmeņa rezistence uz eh, daudzām svarīgām antibiotikām, piemēram, uz salmonēlu. Divas grupas ir īpaši svarīgas. Beta-lektēni, ne tikai sefaktokcīns, bet arī amficilīna rezistents augsts līmenis, un mēs arī zinām, ka cefotaksīma rezistence un alidiksikas skābes rezistence arī ir liels pažu cēlons. Tātad tagad mēs saskaramies ar ļoti lielu sefota, um, sefofloksasīna rezistenci un tas izraisa cilvēkiem infekcijas. Un te jūs redzat datus no EFSA. Ir, ka šis mm, redzams kā monofāzes variants bieži vien ir rezistents pret vismaz piecām svarīgām antibiotikām. Uh, Un ir arī secināts, ka dažos gadījumos ir rezistents pret trešās paudzes eh, serovaru, lai ne, līdz ar to nevar vērst ārstēt cilvēku infekcijas. Uh, Tālāk runāsim par eh, kampilobakteri. Mēs redzam, ka ļoti augsta ir rezistence pret fluorokinilonu gan uh, putniem, gan arī citiem dzīvniekiem. So, eh, is... Eh, Tādējādi interesanti pasekot Nīderlandes piedāvātajiem datiem, ko, kuri uzkrāja jau no 92. gada prevalences datus par kampilobakteru un tas attiecās uz tetraciklīniem, ciproflaksacīniem un eritromicīniem. Šī jānorāda, ka ciprofloksacīni un eritromicīni ir antibiotikas, lai varētu ār, ārstēt kampilobakteriozi. Un mēs redzam, kā pieaug rezistences prevalence pret šīm antibiotikām. Un tas atspogļo arī situāciju vairākās citās Eiropas valstīs. Mēs zinām, kā lai gūtu skaidrāku ieskatu problēmā, ja šeit jums ir. E, skaitļi, kas atspoguļo e, e, situāciju, kuri parāda, ka multizāļu rezistence pieaug starp patogāniem pieaug infekciju smagums un skaits. Eiropas Savienībā 25 tūkstoši krišanas gadījumi ir saistāmi ar šo gadījumu. Tāpat līdzīgi, kā tas ir e, cilvēku nāvis gadījumiem. Mums ir jāņem e, vērā tas, ka šis ir sarežģīts jautājums, ir jārēķina par vairākiem faktoriem, par rezistenci, bet pilnīgi noteikti antibiotiku izmantošana ir galvenais faktors, kāpēc bakteriālā rezistence attīstās. Tas ir jāpatur prātā, bet arī citi faktori varētu būt uh, jāpiemina, kā piemēram globalizācija, gan uh, dzīvnieku tirzniecībā, gan pārtiks ražošanā. Tagad esmu ar prieku gatava atbildēt uz jūsu jautājumiem. Tack, tack så mycket. Paldies. Šis ir viens no, manuprāt, visbūtiskākajiem jautājumiem - rezistence pret antibiotikām. Pasaules veselības organizācija uzskata, ka tas ir viens no lielākajiem draudiem cilvēks eh, nākotnē. Vai būtu jautājumi šajā sakarā? McGuinness. Uh, <clears throat> thank you very much, Chairman. Um... Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, pēdējā Šis izklāsts bija ļoti ātrs, tehnisks un detalizēts, un es labprāt izlasītu to uz papīra man, es, mana redz ir samērā laba, bet vienkārši diapozitīvi nebija viegli izlasām. Jūsu prezentācija bija tik tiešām detalizēta, vai mēs varētu iepazīties ar to papīra formām. Un jūs runājāt par antibiotikām, to izmantošanu un to, cik šis jautājums ir sarežģīts. Ja jūs atrastos manā vietā, tad kā eh, tas jū, būtu jūsu prioritātes, lai risinātu šo jautājumu, lai varētu turpināt izmantot antibiotikas? Un ņemt vērā tās bažas, kas saistās ar rezistenci pret antibiotikām. Uh, I'll be happy to send this slide ar prieku nosūtīšu gan tekstu, gan atsauces, eh, savas runas izklāstu, bet runājot par to, kā mēs šo jautājumu varētu risināt, manuprāt, tas ir jāpārdomā divos aspektos. Viens no tiem, kā mazināt eh, ārkārtas gadījumus un ant antibiotiku izmantošanas samazināšanu. Mums vajadzētu lemt par to, kādas varētu būt prioritātes. Jo šobrīd jau ir tik plaša izplatība rezistencei, ka šobrīd prioritāte varētu būt trešās paudzes cefalosporīnu izmantošana. Un, un ir jādomā par to, kā mazināt šādas rezistences izplatīšanu, jo ja netiek samazināta antibiotiku izmantošana, tad var izveidoties koselekcija. Jo tie ir gadījumi, kas var tikt attiecināti gan uz uh, dzīvnieku vidi, gan uz cilvēkiem. M par izplatību mēs varam domāt no vairākām perspektīvām. Mums vajadzētu domāt par infekciju samazināšanu, par bioloģiskā drošumu uzlabošanu, un mums vajadzētu arī koncentrēties uz to, kā cefalosporīnu rezistence mājputniem Un arī pēdējie dati parāda, patērētāju asociācijās eh, ar dažādiem baktēriju rezistences, prevalences gadījumiem trešās paudzes cefalospurīnu gadījumā, mēs zinām, kā šī problēma ir novērojama vairākās valstīs. Un paturēsim prātā, should be right now to stop that uh, dissemination. That ka mums vajadzētu domāt, ko darīt šo rezistento baktēriju sakarā. Tālāk ir citi aspekti. The two, uh, contained and dissemination. Right now we know that uh, a feared Mums ir rūpīgi jāseko situācijai, piemēram, Vācijā salmonellas sal, salmonellas gadījumi. Tāpat ir bijuši vairāki multizāļu rezistences gadījumi gan dzīvniekiem, gan cilvēkiem. Tāpat ir arī at, vairāki ziņojumi par šādiem gadījumiem, un tāpēc ir prioritāri šādu izplatību samazināt. Tāpat arī ir jāapzinās, cik svarīgi ir noteikt pareizos pasākumus, lai izvairītos no nevēlamām sekām. Ir arī jāapzinās, ko vēlas sasniegt ražotāji, bet arī jādomā pašiem par savu veselību. Just, uh, I just want, maybe it's just... Un gribu uzsvērt vēl vienu svarīgu jautājumu. E, pār citiem pasākumiem, jo higienas pasākumi tai skaitā samazina rezistento baktēriju izplatību, un šī problēma ma mazāk, mazāk tad ietekmē mūsu. Tack så mycket. Och så långt jag ser är det inte fler. Paldies. Domāju, ka vairāk jautājumu nav. Un tad mēs varam jums pateikties. Ceru, ka jūs varēsit jūsu sagatavoto prezentāciju nosūtīt. Tas būtu ārkārtīgi noderīgi maniem kolēģiem, lai viņi varētu labāk izprast to jautājumu, par kuru mēs runājam. Manuprāt, mūsu zināšanas šajā jomā ir samērā virspusīgas. Er Un tā tad paldies vēlreiz par šo izklāstu.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 un Varšavā Zinātņu akadēmijas loceklis. Kā arī Marino Kontu, kurš ir lauksaimnieku reģionālās biedrības ehm, Sardīnijā direktors. Lūk mūsu abi runātāji, un vispirms es došu vārdu Elžanovska kungam. Eh, so, good afternoon. Eh, I am, I am really honored. Labu pēcpusdienu visiem. Es tiešām pagodināts būt jūsu vidū un ņemot vērā, ka laika ir maz, tad ķeršos uzreiz pie lietas. Nu, kā visi piekrīt, tad šis tiesība akta projekts ir vispārīgs. Un daudzi jau par to runājas. Jums piekrīt, jā. Man uh, rada bažas tas, ka varbūt esam pārāk vispārīgi, pārāk daudz atkāpes un pārāk daudz, kas ir atstāts deleģēto un īstenošanas aktu ziņā. Es esmu satraucies, kā cilvēks, kuram ir zināma pieredze attiecībā uz nacionālo likumdošanu Polijā konkrēti, un ļoti labi apzinos, cik eh, dažas dalībvalstis uh, prasmīgi prot vājināt vai atšķaidīt Eiropas Savienības tiesību aktus satura ziņā. Es nevienu negribu aizvainot, protams, bet, nu, jāapzinās šī te problēma, kas realitātē pastāv attiecībā uz tiesību aktiem. Un tas pats attiecās arī uz šo nozari. Ir valstis, kas darbojas ar tādu minimalistisku pieeju. Uh, kas var, e, nu, nest negatīvas sekas, bet, nu, mums vajadzētu tādā efektīvā veidā darboties. Nu, tagad sniegšu dažus piemērus. Protams, es nespēju runāt par pilnīgi visu šī tiesība aktu projektu, tāpēc pievērsīšos atsevišķiem aspektiem, kas ir īpaši svarīgi polijas kontekstā. Un viens no šiem te aspektiem ir ļaut veikt veterinārās pārbaudes tikai noteiktās vietās. Tas ir 24. pāns šajā te priekšlikumā. Te ir runa gan par biežumu, gan arī par šo eh, veidu vai, vai iestāžu veidu, kas ir eh, jāpārbauda, ko attiecīgi veiks veterinārie inspektori. Tātad šeit ir daudz, kas nenoteikts vēl. Ņemot vērā un zinot eh, spiedienu eh, dalībvalstīs šajā jomā, nu, tas sekas var būt tiešām dramatiskas. Un man ir prieks citēt Polijas Nacionālās veterinārās konvencijas eh, rezolūciju mūsu veterināru e, kamera ar to nākusi klajā, un viņi ir teikuši, e, ka jābūt, jānosaka vismaz veterinārās pārbaudas katras sešus mēnešus pilnīgi visās e, kompānijās vai iestādēs, kas attiecās tātad uz lauksaimniecības dzīvniekiem. Tad šie minimālie standarti būtu jānosaka vēl kāds aspekts, kas ir tikpat svarīgs kā pārbaužu biežums, ir pienākums attiecībā uz veselības certifikātiem. Par to runās 140. tiesībā priekšlikuma pants. Te, cik es saprotu, ir prasība veselības certifikātam ES dalībvalsts iekšienē. Tad es arī dzen runāšu par pārvietošanos tikai vienas ES dalībvalsts iekšienē, nevis starp valstīm. Tātad šis veselības certifikāts ir nepieciešams tikai tad, ja dzīvniekus pārvada no ierobežotas teritorijas. Kas ir ierobežota teritorija? Tā ir vieta, kur ir e, bijis e, slimības uzliesmojums. Ārkārtīgi svarīgs aspekts. Liels risks, ka slimība izplatīsies reģionālā līmenī, ņemot vērā dzīvnieku tirzniecību. Piemēram, runājot par e, mucu nagu sērgu. Tas bija 2001. gadā tātad bija šis uzliesmojums Lielbritānijā, un pēc tam nu, mums arī ļoti laba dokumentācija, kas liecina, kā tālāk izplatījās eh, šī slimība. Polijas eksperti uzskata, ka šiem veselības certifikātam ir jābūt nosakāmam visiem uh, dzīvniekiem, ne tikai vienā valstī, ne tikai uh, noteiktās situācijās vai ierobežotās teritorijās. dzīvnieku tirgi. Nu, cik bīstami tie ir? Runājot ne tikai par uh, dzīvnieku labturību, bet arī par slimību izplatību. Šie jautājumi ir vienlīdz svarīgi. Un nu, tad mēs varam runāt kā reiz par polijas situāciju. Mums bija simts tūkstoši dzīvnieki, kas nonāca 50 dažādos legālos un nelegālos tirgos Polijā. To ir aprēķinājuši nevalstiskās organizācijas, kas ir ļoti aktīvas šajā nozarē Polijā. Viņi arī pēta šos jautājumus un nāca klajā šo statistiku. Pat reģistrēti dzīvnieku tirgi, kas ir reģistrēti veterinārijā dienestā. Arī šeit ir dažādi pārkāpumi. Un to apstiprināja pēdējā pārbaude, ko veica pārtiks un veterinārais dienests Polijā. Tad tā bija dzīvnieku labturības pārbaude, un, diemžēl, situācija nav mainījusies. Bijusi ļoti minimāla reakcija uz šo ziņojumu, ko pārtiks un veterinārais uh, dienests izdeva. Cik man zināms. Ņemot vērā dienesta darbību, šeit ir ļoti svarīgi, lai eh, tiktu piemēroti un īstenoti gan polijas, gan ēs līmeņa tiesība aktu šajā nozarē. Un es vēršu jūs uzmanību uz to, ka e, nu, šie likumi ir jāievēro. Svarīgi e, norādīt, ka slimi un beigti dzīvnieki tiek e, pārvesti uz kautuvēm, un ir bijis arī kādreiz skandāls šogad e, par šo tēmu. kur, eh, konkrē, kur bija reģistrēti pārkāpumi un eh, galvenajam veterinārā ārstam nācās atkāpties no sava amata. Nu, pēc tam jau sakoja daži uzlabojumi. Bet nu, tas liecina, ka eh, šāda veida dzīvnieki nonāk arī tirgu. Nu, tas bijis, ir jau pat pirms dažiem mēnešiem. Jūlijā tāds gadījums bija. Un kas situāciju vēl vairāk pasliktina? Daži šie e, tirgi ir oficiāli, legāli reģistrēti PVO, PVD, bet daži no tiem ir nelegāli. Un PVD atsakās pārbaudīt šos te tirgus, un tur ir pilnīgi absurdi iemesli. Man liekas, nu, tikpat absurdi būtu apgalvot, ka krimināli noziedzniekam ir e, jāreģistrējas policijā. Viņš, protams, kā atteiksies. Nu. Tāpat PVD nepārbauda nelegālos dzīvnieku tirgus. Un tur var notikt jebkas. Un visus šīs te dramatiskos piemērus, ko es jums sniedzu, nu, man ir iemesls uzskatīt, ka šāda veida dzīvnieki tirgi nav tikai īpatnība Polijā, bet visā Eiropā. Un šis ir ļoti bīstams jautājums attiecībā gan uz dzīvnieku labturību, gan la, dzīvnieku veselību. Nu, īpaši runājot, pie, kā piemēram par šo te mucu nagu sērgas uzliesmojumu Lielbritānijā pirms vairākiem gadiem. Tāpēc es tiešām neredzu, kā šis konkrētais tiesību akta projekts risinās situācijas, kuras esmu aprakstījis. Es nezinu, kā attiecīgie īstenošanas akti varētu risināt šādu te problēmu. Mums ir nepieciešami stingrāki noteikumi, kas disciplinētu kompetentās iestādes, piemēram, polijas gadījumā, strādāt ar uh, tiesību normu pārkāpumiem un novērst šādus te uh, pārkāpumu gadījumus. Nu, nobeigumā vēlos komentēt eh, Paulsenas kundzes ziņojumā minēto arī dzen, eh, par dzīvnieku transportēšanu. Eiropas pārtiks nekaitīguma iestāde jau norādīja šo te dzīvnieku pārvietošanu vai transportēšanu, kas ir tiešām slimību riska avots. Jo šeit var būt latenti infekciju gadījumi, uh, kā rezultātā mēs nonāksim pie klīniskām slimībām. Un vai ir dzīvnieki, kas, protams, ir vairāk ietekmēti šādā transportēšanas procesā, piemēram, salmonēla. Tas kļūst bīstam eh, ne tikai dzīvniekiem, bet eh, var skārt arī sabiedrības veselību. Tāpēc šim tiesību aktu priekšlikumam būtu jārunā par apjomu un attālumu attiecībā uz dzīvnieku liemeņu un viņu produktu transportēšanu. Nu, es saprotu, ka man laiks jau te beidzās, bet nu pēdējā doma, ko gribēju, ar kur gribēju padalīties. Šis te lielās dzīvnieku ekonomikas operācijas. Un nu, te ir svarīgi arī novērst slimības, ne tikai ārstēt viņus un cīnīties ar viņiem. Protams, ka mēs nevaram nošķirt labturību no veselības, tas ir skaidrs. Te ir abas jo, jomas ļoti cieši saistīts, un tām abām mums ir jāstrādā. Lielas paldies! Tak, tak, och det var... Ja. Paldies! Liels paldies! Nu, jūs tiešām mums te uzzīmējāt ļoti šokējošu bildi, bet, nu, paldies uh, eh, Elzanovskī kungam. Bet tagad dosim vārdu Marino Kontu, kas ir pārstāv Sardīnijas reģionu, lūdzu. La, la Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pateicos, ka esat mūs aicinājuši piedalīties šai ļoti svarīgai sanāksmē. Tā ir iespēja <clears throat> uzklausīt šeit arī Itālijas un Sardīnijas uh, lopkopju balsi. Mani sauc um, Marino Konto, esmu Sārdīnijas reģiona, uh, lauksaimnieku reģionālās asociācijas direktors. Un mēs piedāvājam pakalpojums uh, mm, visu lopaudzētāju. Mēs esam lopaudzētāji. Starptautiskās asociācijas mm, biedri Mēs strādājam pie vispārējās politikas attiecībā uz eh, Itālijas eh, lopaudzētāju tiesībām. Mēs nodarbojamies ar dažādām aktivitātēm. Sardīnijā mums ir arī tehniskā atbalsta nodaļa. Mēs piedāvājam šos pakāpojumus eh, visā Sardīnijas reģionā, agronomi un veterināri ārsti mm, 200 cilvēku komandā strādā visi kopā, lai risinātu šai nozarei svarīgās problēmas. Tā tad mēs strādājam ar reālām problēmām, tā tad ir svarīgi zināt, kādas tās tiešām ir. Šī pieeja ir starpdisciplināra. Mēs izmantojam instrumentus, ko piedāvā arī reģionālā politika. Kādi ir mūsu mērķi? un eh, kas tad atainojas šeit eh, komisijas priekšlikumā. Mērķis ir uzlabot efektivitāti un produktīvu ražīgumu, un tas, protams, ir saprotams. Protams, jādomā arī par cilvēku veselību, sabiedrības veselību un par tehnisko nozari, tehniskiem risinājumiem, kas nodrošina labu, labas iespējas lopaudzēšanai. Jā. Vēlamies nodrošināt attiecīgu pārtiks negaitīgumu un um, konkurēt spēju globālā tirgū, tad mums, protams, ir jādomā arī par šiem aspektiem. viss noteikumi, protams, ir attiecīgi jāizteno. Uh, Lopaudzētāji, uh, kas ikdienu strādā ar saviem lopiem, ir tad uh, galvenais ķēdes posms, kas var nodrošināt dzīvnieku veselību un labturību. Un ir jāsaprot atšķirības starp labturību un ilgspējību. Vai kāds ir projekts jāņem vērā dzīvnieku labturība un veselība, eh, jāpiedalās ar eh, tehniķiem un veterināriem, un ir eh, efektīvi jāizteno priekšlikumi. Mēs uzskatām, ka iesaistot visas iespējami iesaistītās puses, var izvērst vērtīgu profilaksi un izvairīties no iespējamām sankcijām vēlākā laika posmā. Un tāpēc strādājam pie rokas grāmatas, eh, lopkopjiem. Un ir paredzēta arī pirmā riska uzraudzības sistēma, lai novēroties, piemēram, epidēmijas cēloņus. Mēs uzskatām, ka jāpiešķir lopu audzētājiem šī centrālā Eiropas Savienības pilsoņiem piekrītošā loma. Mēs uzskatām, ka pateicoties horizontālajiem projektiem, tātad pilnīgi iesaistot lopu audzētājs, nevis vienkārši no augšu kaut ko uzspiežot, ir labākais veids, kā apkarot slimības. Ir taču visādas problēmas bijušas, kas nav atrisināts, piemēram, Āfrikas cūku sērga. Un visādi projekti par aitu un kāzu labturību. Un eh, tas ļāva lopaudzētājiem kļūt par galvenajiem virzītājspēkiem. Un tas ir pareizākais veids, kā panākt, kā uh, kazuna. Uh, eh, kādu, kaz, sirs ir visaugstākās kvalitātes, 55% no šī piena tiek izmantots tieši augstākās kvalitātes sīra ražošanai. Mm. Tad ir kādas problēmas, tad, um, protams, pašaziņas līdzekļi izvērš par skandālu, un tad tas pēkšņi nonāk uzmanības lokā. Taču lopaudzētājiem nevajag uzspies kaut kāds noteikums, vajag ļaut viņam iesaistīties dialogā, un viņš pats zinās, kāda ir izsnēma vislabākie. Lab, Visi iedzīvotāji taču lieto pārtiku uzturā, dzīvnieku izcelsmes pārtiku, un tātad šie jautājumi ļoti svarīgi. Jāļauj lopkopiem pašiem savās interesēs vadīt savu darbību šai nozarē. Un mums ar viņiem jāreitinās, jo viņu saražotā pārtika ir mūsu uzturlīdzekļi. jādomā arī par nu, <clears throat> augu uh, kvalitāti. Un Sardīnija ir klasisks paraugs. Mēs esam plū, kļuvuši par plūdu upuriem, tāpēc, ka cilvēki ir kaut ko uzspieduši dabai ar vāru, un kas notiek? Plūdi iznīcina ganības un cilvēki arī iet bojā. Mēs kā itāļi esam apveltīti ar labu skaistumu izjūtu un arī kvalitātes standarti. Mums visiem ir pienākums uh, uzturēt pasaules skaistu, un tas pats attiec arī uz pārtiku. Mums jārūpējas par vislabāk iespējamo kvalitāti. Runa te ir arī par kulinārijas uh, izstrādājumiem, arī tam jābūt kvalitatīvi. Jo tad, ja kādā ķēdes posmā uh, kvalitāte nav pietiekoši laba, tad tas novad arī pie visas nozares atstumšanas malā. Un e, tas viss taču ir ekonomikas procesa sastāvdaļa, tātad tas ir svarīgi. Ir runa te par antibiotikām. 84. gadā, kad sākām mūsu darbību, 200 e, litros e, piena, tātad 125 no šiem 200 bija antibiotika pilna, un tagad ir ievērojami samazinājies antibiotiski antibiotiku vienu vielu pilna um, piena daudzums. Tātad uh, profilakse ir liela nozīme. Paldies turpiem priekšsēdētājiem. Nezinu, no kuras viesis es tagad varētu atsākt. Nu jā, labi. Sveikšu Spānijas reģionu Kantabrijas uh, pārstāvis, mūsu viesu šodien. Esat sveicināti mūsu vidū. Ceru, ka dosieties prom no šejienes mazliet gudrāki attiecībā uz to, ar ko mēs šeit nodarbojamies un cik svarīga ir Eiropas parlamenta loma. Un lauksaimniecības komiteja ir būtiski svarīga lopkopiem un zemkopiem Eiropā. Paldies, priekšsēdētājs. Pirms eh, vairākām nedēļām notika man vairākas sanāksmes ar mani reģiona Kantābrijas lopkopiem. Un viņus jūs redzat arī šeit. Un eh, tas mūsu reģiona, reģionā apliecina to, cik mēs esam nobažījušies par jauniem tuberkulozes un brucelozes gadījumiem Eh, budžeta atbalstam bija jāpieaug, bet mēs redzam, ka pa 6,4% manā reģionā ir budžets samazināts tuvākajam gadam. Man ir daži um, jautājumi komisijai šajā sakarā. Un, um, Domā, uzskatu, ka jūsu atbilde būs pamats visam. Ir nepieciešams aktivēt mehānismus, ko mēs esam prezentējuši, un ir jādod jauna trauksme šo slimību sakarā, un tāpēc, ņemot vērā to, kā Almansas kungs, ģenerāla direktors, ir klāt, lai viņš dod iespēju um, izplatīt šo zinā uh, uh, par šīm slimībām, kā arī apzinās cik eh, smagi mūs var skārt jaunās epidēmijas. Mūsuprāt, tas ir ļoti būtisks šajā komitejā. Parlaments nodrošinās to, ka visas slimības tiek atspūguļotas pamat aktā. Paldies! I det förslaget som ligger nu så försöker vi och Nu, šī brīža priekšlikumā, saka priekšsēdētāji, Mēs kādreiz cenšamies specifiski noteikt, kuras slimības ir iekļaujamas un arī kuras dzīvnieku šķirnes ir iekļaujamas. Komisijas priekšlikumā ir teikts, ka komisijai e, būtu šī lēmuma jāpieņem ar deleģēto aktu palīdzību, taču mēs uzskatām, ka saraksti ir jāiekļauj jau pamattiesību aktā. Vai vēl kāds vēlas uzlikt jautājumu, komentāri? Nu, ja nē, tad mēģināšu izdarīt tādu kopsavilkumu par to, ko esam eh, dzirdējuši šajā uzklausīšanas raundā. Tā bija virkne tematu, virkne aspektu. Tad mūsu Spānijas kolēģis runāja par dalībvalstu statusu un to, kā varam risināt situāciju, ņemot vērā lielo dažādību Eiropā. Mēs, protams, vēlamies vienotu iekšējo tirgu, vienotus noteikumus visiem, un mēs visi ejam uz vienotiem mērķiem. Tāpat laikā, jāsaka, mēs zinām, kā daba, vide, klimats, tradīcijas, kultūra, uh, ir ļoti svarīgi aspekti nacionālā līmenī. Tas arī lielā mērā nosaka to, kā mēs varēsim sasniegt vienotos mērķus. Tāpēc iespējams mums, nu, te jāatgriežās pie polijas kolēģa uzburto bildi. Polijā tad ir savas tradīcijas. Es pati arī esmu bijusi polijas tirgos, tas bija pirms 25 gadiem, es par to arī ziņoju, par to, ko redzēju. Lielbritānijā redzam, ka arī tur ir tirgi priekš dzīviem dzīvniekiem. Jāsaka, šie tirgi ļoti atšķirās no tiem, kas ir Polijā, protams. Skandināvijā savukārt mums šāda tradīcija vispār nav. Mums nav šādu tirgu. Bet es vēl nezinu, kas ir Spānijā un Portugālē, kāda ir situācija. Tad šeit ir ļoti liela dažādība Eiropas iekšienē. Un tieši tāpēc e, jānosaka, ka šis jautājums ir izsnāms ES līmenī. Nosakot, kādi tirgi ir legāli, kādi nelegāli nevar jau pateikt, ka te ir tikai viena vai otra puse, tad vai tikai komisija nosaka, vai tikai dalība valstis. Protams, ka te mums ir jāmēģina kombinēt eh, mūsu tiesību aktu kopums par dzīvnieku labturību, kas gan nav iekļauts šajā konkrētajā priekšlikumā mums uz galda. Bet šis aspekts būtu iekļaujams, manuprāt. Tas ir svarīgs. Taču šim regulējumam par dzīvnieku labturību šī konkrētajā priekšlikumā nebūtu jābūt pārāk detalizētam. Būtu tikai vajadzīgs tāds vienots pamat tiesību aktu kopums par dzīvnieku labturību Eiropā, lai šie nosacījumi eh, visiem dzīvniekiem visā Eiropā būtu vienādi. Un tā mēs pārliecinātos arī, ka lauksaimnieki e, darbojās pēc vienādiem noteikumiem un būtu godīgi konkurence nodrošināt. Protams, ka ir lauksaimnieki, kuriem ir jāpakļaujas ļoti stingram regulējumam. Tāpat laikā ir dalība valstis, kur vispār nav nekādu tiesību aktu, kas regulē dzīvnieku labturību. Un rezultātā ir katastrofāls situācijas, katastrofāls atšķirības. Un nu, tad, lai risinātu eh, šo te rezistences eh, problēmu, arī šīs atšķirības ir jāņem vērā starp dalībvalstīm. Antimikrobiālā rezistence šobrīd ir klasificēta kā draudi eh, gan dzīvnieku, gan cilvēku veselībai. Tas ir vienkārši fakts. Taču beigu beigās antibiotika izmantošana un ļaunprātīga izmantošana novad pie endēmiskām slimībām. Un te ir jautājums, kā mēs ārstējam endēmiskās slimības, kas, diemžēl, nav uh, iekļautas sarakstā. Jautājums, kā mēs to darām Eiropas Savienības līmenī. Šīs slimības kā reiz rada liels problēmas uh, gan lauksaimniekiem, uh, Eh, gan ekonomikai. Un arī te mēs saskaramies ar antibiotiku nepareizu un ļaunprātīgu izmantošanu ikdienā. Dargie kolēģi, tiešām mums ir jāredz šī kopaina un kā visi šie te aspekti un detaļas ir savā starpā saistīti. Katrs aspekts ir ļoti sarežģīts. Tāpēc līdzsvar nodrošināšana ir ārkārtīgi būtiska. Nu, laikam, tas ir e, viss no manas puses šobrīd, vai kāds iebilst, vai varbūt jūs man piekrītat. Nu, klusēšana, piekrišana. Labi, kolēģim vārds. Nu, man, protams, ir jāpiekrīt e, jums par atšķirīgiem standartiem e, attiecībā uz dzīvnieku labturību Eiropā, un Jēglas kundze kādreiz runāja uh, par situāciju apvienoto, apvienotajā karalistē, kur ir spēcīgs dzīvnieku lobijs, uh, Eh, kur mēģina cīnīties ar goju trakumsērgu un eh, līdzīgām slimībām un šo slimību izplatību. Un te mums, eh, protams, ka jāņem vērā tās valstis, kurām šāda tiesība regulējuma nemaz nav, jo īpaši ņemot vērā, ka mums ir kopējā lauksamniecības politika, teica Agņokungs. Paldies. Jā, thank you, uh, <clears throat> Chair. I, I, I listened with... Liels paldies, priekšsēdētāji, saka Nikolson kungs. Uh, Es arī interesi klausījos visos runātājos. Jūs runājāt par dažādajām situācijām, piemēram, apvienotā karalista Ziemeļīrija, eh, kur dzīvniekus tirgo un pērk. Bet tur taču ir ļoti stingrs regulējums, stingri nosacījumi. Nu, es domāju, ka dzīvnieki ir eksportējami, un es domāju, ka lielākā daļa jau piekrīt. Te svarīgi noteikt princips, kas attiecās uz visām dalībvalstīm, bet, nu, skaidrs, ka īstenošana jebkurā gadījumā nebūs Eiropas Savienības līmenī, bet nacionālā vai reģionālā līmenī. Jo Eiropā jau nebūs to ekspertu, lai īstenotu šos te, e, šo te regulējumu. Atskatoties pagātnē, attiecībā uz dzīvnieku labturības aspektiem, tur staļiem un, un būriem, uh, nu, ir jau arī tiek pieļautas visādas atkāpes un ir valstis, kas nu netaisās īstenot eh, šīs ta, prasības. Tad atkal jautājums, kāpēc? Ir valstis, kurām ir jāspiež uh, savi uh, lauksaimnieki īstenot uh, visas normas, kamēr citi tās ignorē. Un tas jau paaugstina arī izmaksas. Nu jā, te ir virkne problēma, kas jārisina. Nē, bet es pilnībā atbalstu. Uh, es jau pats nāku no lauksaimniecības vīzes. Mums ir vienmēr jānodrošina, lai dzīvnieki tiek baroti un dzirdināti uh, attiecībā, ņemot vērā visus mm, pastāvošos standartus. Es domāju, ka lielākā Eiropas daļā tā jau arī notiek. notiek. Nē, protams, ir jau arī gadījumi un vietas, kur ir pārkāpumi, kur uh, cilvēki slikti izturās pret dzīvniekiem, bet tie ir negadījumi un attiecīgi tie tiek risināti. Nu, tie būtu ļoti uzmanīgiem ar to, kā mēs ejam uz priekšu. Es gan jums ļoti uh, uzticos kā e, referentei, e, jo jūs kādreiz nācāt klajā ar ļoti līdzsvarotu e, ziņojumu projektu. Paldies! Jā, tak. Lūgties. Paldies! Kad mēs runājam par brīvo tirgu, eh, vai to mēs runājam vienas valsts eh, robežās vai ES robežās, un nu, te mums ir jāpatur prātā, ka brīvais tirgus dzīviem dzīvniekiem un dzīvnieku produktiem tik tiešām ir atkarīgs no augstiem kontrolas standartiem attiecībā uz visbīstamākajām slimībām. Un tas pats attiecās uz pārtiks produktiem. Mums ir jākontrolē viss dzīvnieku dzīves cikls, ņemot vērā arī baktērijas, Eh, kas ir rezistentas pret antibiotikiem, šādi produkti nevar nonākt eh, eh, nu, pārtiks produktu klāstā. Šobrīd mēs jau zinām, ka ir ļoti daudz baktēriju, kas ir rezistentas pret antibiotikām. Tas īpaši attiecās uz putnu gāļu. Te bijuši virkne dažādu skandālu. Un vēl kāda lieta, kas par ko eh, vairāk kārt esam dzirdējuši, tas man arī jāpiemina. Manā priekšlikumā savvaļas dzīvnieki ir visi dzīvnieki bez īpašnieka. Tātad, ja dzīvniekam nav īpašnieka, neviens nav atbildīgs par to, tad tas ir savvaļas dzīvnieks. Un te es runāju gan par noklūdušiem e, suņiem uz ielas, gan arī savvaļas aļņiem mežā. šiem dzīvniekiem nav īpašnieka, kas būtu juridiski atbildīgs par viņiem. Un, manuprāt, šī ir labākā definīcija, jo tā mēs iekļaujam visu veidu dzīvniekus vienā grupā, un nu, tikai vēlējos to vēlreiz atkārtot. Un tad vēlreiz ļaujiet man teikt paldies mūsu runātājiem un ekspertiem, kas ir mērojuši ceļu uz Briseli un uh, informējuši mūs par daudzām būtiskām lietām. Uh, Un, protams, ka šīs, šos attēlus no polijas mēs ņemsim vērā, bet tāpat laikā es negribētu tos redzēt nākotnē, un es ceru, ka es tos nekad arī neredzēšu vairāk, jo es ceru, ka mēs te radīsim e, tādu globālu e, tiesību aktu pieeju, nodrošinot, ka visiem dzīvniekiem Eiropā ir labi dzīves standarti. Ak jā, ļaujiet man vēl atgādināt, ka rīt sāksi, atsāksim darbu 9 no rīta, un mums būs e, balsojumi par virkni jautājumiem. Tāpat tur būs runa arī par budžetu un uh, regulējumu, par kur runājam arī šodien. Budžets, mēs jau dzirdējām, protams, tas ir svarīgi bet budžets jau ir mazākā Eiropas traģēdija šodien, jo ir daudz smagāks problēmas risināms. Paldies visiem!